Buongiorno, la seduta è... Labrīt! Sākam darbu. Un mums ir jārunā par lēmumu, kas pieņems attiecībā uz Eiropas pusgadu pasākumu kops.